Sveicu visus šeit. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Pēc brīža sāksim balsošanu. Tomēr eh, līdz tam vēlos dot vārdu Karacas Bildkundzei. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pajautāt jums, kāds ir status parlamenta izmeklēšanā attiecībā uz Lepenas eh, kundu.